Dārgie kolēģi, pārējiem pie balsīm. Pirmkārt, Speroni kunga ziņojums, kurš, kā es saprotu, vēlas izteikties lūdzu. Ne? Apparently not. Uh... Atcīm redzot, tomēr viņš nevēlas neko teikt. Therefore, I will put the report. Galnišs. Galnišs kungs lūdzu. <laughs> Madame, Madame, vous le savez, puisque vous avez euh, vous-même. Jūs pati, priekšsēdētāji, zināt, jo jūs pati bijāt iejaukta no Eiropas kopienas tas imunitātes lietā. Es domāju, ka laiks eh, ir izdarījis savus apliecinājumus un jūs. Uh, Eh, jums eh, vēlos norādīt, ka liectiesība, kas pastāvēja eh, šajā parlamentā pirms 20 gadiem, ir attīstījies tādā veidā, ka, ko es varu tikai paust savu nožēlu, un es ceru, ka mūsu institūcija rīkosies attiecīgi. Paldies! Paldies, tad balsosim par Speronu kungu ziņojumu. Asperona kungs ieradies un vēlas izteikties lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man likās, ka mēs sākām pulksten 12.25 šo balsojumu. Tāpēc es arī mazliet nokavējos. Gribēju precizēt skait, vienu skaitli. Motīva izklāstā mēs runājam par 209 200-900 eiro. Lai gan šeit eh, patiesais skaitlis būs eh, atšķirīgs. Tad balsosim, kas par, pret, atturās. Pilnīgi skaidrs, ka tiek pieņemts. Paldies Sperona kungam. Tālāk Šaldemozes kundzes ziņojums par produktu drošību un tirgus uzraudzību, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un pilnīgi skaidrs, ka tas ir pieņemts. Apsveicam Šaldemozes kundzi. Tālāk Mr. Rivāzi kundzes ziņojums par H1N1 grupas apkarošanu Balsojam, kas par, pret, atturās, pieņemts. Apsveicam referenti. Nākamais punkts - Aila Senders kundz ziņojums par Eiropas revīzijas palātas dalībnieku iecelšanu, Haralda Vogerbauera iecelšanu, elektroniskais balsojums. Jūs neredzēsiet savu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tātad šis nozīmējums tiek pieņemts. Paldies referentei. Tālāk arī vēl īnikums ziņojums par vispārējo zivsainības komisiju vidusjūrai ir grozījumi no zivsainiecības komiteju, kas par pret atturās pieņemt. 41. grozījums divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta par otro daļu personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot un arī šī daļa ir pieņemta. 48. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 49. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 50. grozījums par pret atturās pieņemts. 51 par pret apturās pieņemts 52. grozījums par pret apturās pieņemts 47. par pret atturās pieņemts 12. grozījums. Nē, tagad par visu. Nē, kaut kas ir palaists garām, saka priekšsēdētāji komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kas par pret atturās pieņemts. Un tagad par likumdošanas rezolūciju personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Un pieņemts. Apsveicam mūsu referenti. Tālāk Podimācas kundzes ziņojums par novatorisku finansēšanu Eiropā un pasaulē. Un Gozes kungs vēlas izteiktos pirms mēs balsot par pirmo grozīmu. Lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Šajā podimata ziņojumā, kas um, ehm, skata atsevišķus ļoti nozīmīgs jautājums finansējumam un inovācijām. Man jāpauž nožēla par zināmu apmūsumu, un es gribētu lūgt uh, sociāldemokrātu grupai atsaukt eh, alternatīvu priekšlikumu, kas tika piedāvāts pa, eh, pa, lai varētu šo darbu pabeigt. Otrkārt, paužu nožēlu, ka par finanšu nodokļiem ir neskaidrības un ir divi grozījumi ļoti tuvi viens otram. Un žēl, ka parlaments nevar apliecināt savu atbalstu šim nodoklim, kas ir visai saprātīgi, ņemot vērā Eiropas konkurētspēju. Paldies! Paldies! Es saprotu, arī Šulc kungs vēlas ko teikt, lūdzu. Dank, äh, Frau Paldies, priekšsādātāji! vēlos teikt Gozēs kungām, jā, šīs alternatīvās rezolūcijas pro, projekts tiks atsaukts. Ļoti vienkārši iemesli pēc. Nākamais grozījums - 120. kuru kolēģi masveidīgi parakstīja, parāda to, ka šeit ir un ne tikai par uh, E, sociāldemokrātu, konservatīvo tautas partijas vai zaļo problēmu šis jautājums par finanšu transakcijas nodoklis, bet lai tas būtu institucionāls priekšlikums, kurš apliecinātu, ka e, parlaments e, ir spējīgs stāvēt pāri politisko grupu interesēm un norādīt, ka mēs vēlamies, lai privātā ekonomika sniegtu savu devumu krīzes pārvarēšanā. Tas nav sociāla demokrāta vai tautas partijas uh, Eh, tautas partijas vēlme, bet es domāju, ka tas ir jādara visam parlamentam, tāpēc mēs savu priekšlikumu atsaucam. Mrs. Kracer kundze vēlas ko teikt, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vakar plenāra sesijā mēs izvirzījām atšķirīgu priekšlikumu no tautas partijas puses. Vēlējos uzzināt, vai varētu to precizēt un panākt kompromisu, teikt, ka mēs runājam par atbalsta mehānismiem. Par to jautājumu jau tika vakar diskusija gaitā runāts, un mēs gaidām vēl joprojām atbildi, lai varētu panākt kompromisu un uh, nosūtīt to skaidru un pozitīvu vēstījumu. Nu, situācija ir tāda, kāda ir, un jāpāriet pie balsošanas, Pirmais priekšlikums no S&D grupas, kas ir atsaukt, tādēļ pāriesim pie pārējām balsošanas daļām. Līdz ar to ejam uzreiz pie otrā grozījuma, personālais balsojums, otrais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. šis grozījums tiek pieņemts. So Tagad pāriesim pie atsevišķiem punktiem. 20. punkts personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. punkts dalīts par pirmo daļu. 32. punktā sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Šī daļa tiek pieņemta. Otrā daļa, 32. punktā, sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šī daļa ir pieņemta. 36. punkts, kas par pret atturās pieņemta. 39. punkts par pret atturās pieņemts. 40. punkts par pret atturās jāpārbauda elektroniski par 40. punktu. Balsojam lūdzu. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī pieņemts 42. punkts par pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski par 42. punktu. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. punkts, personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Rezolūcijas priešlikums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Nākamais punkts par Estēla kundzes ziņojumu par nevienlīdzības samazināšanu veselības jomā. Un nu, es saprotu, Alkana kungs vēlas ko teikt, lūdzu. The, uh, det her er... Šīs ziņojuma mērķis ir, un mana komentāra mērķis precīzāk ir par tulkojumu dāņu valodā, kur vārds equitable ir nepareiz pārtulkots, jo dāņu tekstā sanāk līdzīgs vai piemērojums. Tādēļ ir jāizlabo šis tulkojums. Nezinu, varbūt arī ziedu valodā ir līdzīga problēma radusies. Katrā ziņā dāņu valodas teksta versijā ir jāveic labojums. Paldies par šo komentāru. Sāksim balsot par ceturto punktu divās daļās. Par pirmo daļu personālais balsojums. Sākam balsot. Nē, pirmā nav personālo, kas par pret atturās pieņemta par otro daļu, tagad gan personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Piektais punkts divās daļās. Nē, piektais punkts trīs daļās personālais laikam nebūs saņēmusi īsto scenāriju, saka priekšsēdētāji, par pirmo daļu ar roku pacelšanu par pret atturās pieņemta. Otrā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Visi nobalsojuši. Pieņemta. Trešā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Visi nobalsojuši. Pieņemta. Sastais punkts divās daļās. Personālais balsojums par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta par otro daļu. Kas par? pret atturās pieņemta. Septītais punkts - personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Astotais punkts divās daļās par pirmo daļu. par pirmo daļu par, pret atturās pieņemt par otro daļu personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Devītais punkts personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot pieņemts. 22. punkts divās daļās par pirmo daļu par, pret, atturās pieņemta, otra daļa par, pret, atturās pieņemta. 24. punkts personālais balsojums. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemta. 25. punkts divās daļās. Par pirmo daļu personālais balsojums. Mēģinām balsot. Pieņemta. Otra daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 20 Sestais punkts par pret atturās pieņemts. 28. punkts personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. punkts. Dalītais balsojums divās daļās ar personālo balsojumu par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. Personālais balsojums par otro 29. punkta daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. 36. punkts par pret atturās pieņemts 37. punkts divās daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņemta otrā daļa par pret atturās pieņemta. Labi, pārbaudīsim par pirmo daļu 37. punktā. Tātad pārbaudām par pirmo daļu. visi nobalsojuši. Tā tiešām tiek pieņemta. 53. divās daļās personāls balsojums. Ne par pirmo nav. Kas par? Pret. Atturās. Jāpārbauda elektroniski. Par pirmo daļu 53. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa ar personālo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 56. punkts, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 56, 57. punkts. Dalīts balsojums par pirmo daļu par. Pret atturās pieņemta par otro daļu personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemta. 64. punkts par pirmo daļu par, pret, atturās pieņemta par otru daļu par, pret, atturās pieņemta. 75. priekšlikums par, pret, atturās pieņemta. 77. punkts personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. D apsvērums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. G apsvērums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. H apsvērums arī personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. I apsvērums sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. O apsvērums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. AA apsvērums divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta par otru daļu personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemta. AD apsvērums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Tagad visu rezolūcijas priešlikumu personālais balsojums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referenti. Tālāk Žolī kundzes ziņojums par sadarbību ar jauntīstības valstīm, lai veicinātu labu pārvaldību notokļu lietās. Balsojam par eh, rezolūcijas priešlikumu. Desmitais punkts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemt, par otru daļu par pret atturās pieņemta. 12. punkts, kas par pret atturās jāpārbauda elektroniski par 12. punktu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, nosūtīsim jums tehniķi. Tā 15. punkts divās daļās par pirmo daļu par, pret, atturās, pieņemta par otro daļu par, pret, atturās būs jāpārbauda par otro 15. punktu un daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. punkts par pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski par 19. punktu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 20. punkts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta, par otro daļu, kas par pret atturās pieņemta. Tālāk 30. punkts divas daļas par pirmo daļu par pret atturās pieņemta pieņemta par otro daļu par pret atturās pieņemta. Tālāk 33. punkts arī divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta par otru daļu, par pret atturās būs jāpārbauda par 33. punktu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. Tālāk pirmais grozījums par pret atturās pieņemta. Jā, protams, varam pārbaudīt elektroniski par pirmo grozījumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk, 39. punkts, dalītais balsojums trīs daļās par pirmo daļu par, pret, atturās, pieņemta par otro daļu par, pret, atturās, jāpārbauda elektroniski par 39. punkta otro daļu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīta. Trešā daļa 39. punktā, kas par pret atturās pieņemta. Četrdesmit trešais punkts, kas par pret atturās pieņemts. Četrdesmit piektais punkts par pret atturās pieņemts. 61. punkts par pret atturās jāpārbauda. 61. punkts. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. punkts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās noraidīta. 68. punkts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta, par otro daļu par pret atturās pieņemta. G apsvērums par pret atturās pieņemta pārbaudīsim elektroniski par G apsvērumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. H apsvērums. Tas ir Orģinālais tekstā dēļ tas tiek pieņemts. Tas nav grozījums, tas ir orģinālais teksts, līdz ar to tiek pieņemts. Tālāk H apsvērums par, pret, atturās. Nebija skaidrs par H apsvērumu, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Cīm redzot, neviens vēl nav aizmirsis. Tālāk par visu priešlikumu ar grozījumiem par pret atturās pieņemta. Tālāk papastamkos kungas ziņojums par lauksaimniecību un starptautisko tīrzniecību. Trešais punkts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturās pieņemta. Septītais punkts, kas par pret atturās pieņemts. Desmitais punkts divās daļās par pirmo daļu par pret pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 12. punkts, trīs daļas, pirmā daļa par pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta. Jā, varam pārbaudīt par otro daļu. Šie daži deputāti nemaz nebalsoja. Tātad par otro daļu elektroniski pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa par pret atturās. Arī nevarēja izsaprast. Pārbaudīsim par trešo daļu. Beidzam balsot. noraidīta. 11. 13. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta. 14. punkts arī divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta. Pārbaudīsim otro daļu 14. punktā, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemta. Tālāk 16. punkts arī divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās pieņemta, otrā daļa par, pret, atturās pieņemta. 21. punkts, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturās pieņemta, otrā daļa par, pret, atturās pieņemta. 22. punkts par, pret, atturās pieņemts. 24. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturās pieņemta, otrā daļa par, pret atturās pieņemta. 28. punkts par pret atturās pieņemts. 30. punkts, 3 daļas, pirmā daļa par, pret, atturās pieņemtā, otrā daļa par, pret, atturās pieņemta, trešā daļa par, pret, atturās pieņemta. 33. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta. Tā 34. punkts arī divās daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta. Tā 38. punkts par pret atturās pieņemts, tā 39. punkts par pret atturās pieņemts. 40. punkts par pret atturās pieņemts. 42. punkts divās daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņemts. Ta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 43. punkts personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 45. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemta, otrā par pret atturās, atturās pieņemta. 47. punkts dalītais balsojums septiņas daļas Ceru, ka kāds to visu varēs izsakot. Pirmā daļa par pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta, trešā daļa par pret atturās pieņemta, ceturtā daļa par pret atturās pieņemta, piektā daļa par pret atturās pieņemta pārbaudīsim par sesto daļu 47. punktā. Beidzam balsot. Pieņemta. Tālāk sestā daļa par pret atturās arī jāpārbauda elektroniski. Vote is now closed. And that's it. Beidzam balsot. Sastādaļa arī pieņemta. Septītā daļa par pret atturās pieņemta. Tālāk 48. punkts divas daļas, pirmā daļa par pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret pret atturās pieņemta. 49. punkts divās daļās par pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās būs jāpārbauda par otro daļu 49. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? noraidīta. 51. punkts divās daļās, pirmā daļa par pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta. 52. punkts trīs daļās, pirmā daļa par pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta, trešā daļa par pret atturās pieņemta. 53. punkts par pret atturās pieņemts. 50. Jāpārbauda par 53. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. punkts par pret atturās. Pārbaudīsim 54. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. punkts par pret atturās. Pieņemts. 56. grozījums par pret atturās pieņemts. 57. punkts par pret atturās pieņemts. 58. punkts divās daļās, pirmā daļa par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 59. punkts par pret pret atturās pieņemts. Pie 61. punkts par pret atturās pieņemts. R apsvērums par pret atturās pieņemts. Tagad rezolūcijas priekšlikums kopumā par pret atturās pieņemts. The next item is a vote on the report by Mr. Heusling on EU protein deficit. Heusling kunga ziņojums par olbaltumvielu deficītu problēmu Eiropas Savienībā. Referents vēlas ko teikt. Priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Ziņojumā deficītu mēs vēlamies samazināt šo deficītu, veidojot, jeb kultivējot Eiropā ražotu olbaltumvielu. Mēs šeit nerunājam par ģenētiski modificētu organismu importu. Tātad lūdzu balsojiet par trešo un devīto punktu. Pretējā gadījumā visa ziņojuma gars mainīsies, un tad man būs jāatsauc arī savs vārds kā referentam. Paldies! Pāriesim pie balsošanas. Otrais punkts - personālais balsojums. Pieņemts. Trešais - arī personālais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais punkts. Arī personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais punkts. Balsojam pa daļām. Personālais balsojums pirmā daļa. Beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa balsojam. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 11. punkts - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 14. punkts. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. punkts, 3 daļas. Balsojam par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemt. Otrā daļa. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Beidzam balsot. Pieņemt. 16. punkts. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais punkts. Kas par, kas pret, atturās. Pārbaudīsim. Astotais. Beidzam balsot. Pieņemts. C apsvērums. Pirmā daļa balsojam par pret pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. I par pret atturas pieņemts. Kā apsvērums kā divās daļās par pret atturas pieņemts. Otrā daļa A turas pret. Pārbaudīsim šo vēlreiz. H. Tātad otrā daļa. Pieņemts. Apsvērums I. Kas par? Pret. Vēlreiz par. Pret. Atturas pieņemts. Apsvērums kā personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums P, kas par pret atturas pieņemts. Apsvērums Q pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. T apsvērums pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. X apsvērums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Z par pret atturas pieņemts. Apsvērums A1. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojam par rezolūcijas priekšlikumu kopumā, par, pret, atturas, pieņemts. Referents vēlas teikt kādu vārdu. ņemot vērā, ka balsojums izmainīja ziņojumu, tad es vēlētos noņemt savu vārdu no šī ziņojuma. Paldies, saka priekšsādātāji. Tas tiks ņemts vērā. Nākošais ir ņemčevas vīriešu un sieviešu līdztiesības. 20. punkts, kas par pret atturas pieņemts. 21. punkts divās daļās par pirmo daļu pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 23. punkts divās daļās, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 27. punkts divās daļās par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 28. punkts par pret atturas pieņemts. 30. punkts par pret. Pārbaudīsim otro daļu 27. punktam. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. punkts par, pret, atturas, noraidīts. 30. punkts par, pret, atturas, noraidīts. 31. punkts par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim. 31. punkts balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. punkts divās daļās par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim. 34. punkts, otrā daļa balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. punkts par pret atturas pieņemts. 48. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 52. punkts, trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. Otrā daļa 52. punktam balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. 53. punkts trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim. Otrā daļa. Balsojam Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 55. punkts divās daļās par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts atkal jāpārbauda. Otrā daļa balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 60. punkts trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim otro daļu 60. punktam. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par, pret pret atturas pieņemts. 61. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim. Otrā daļa 61. punktam. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. par pret atturas pieņemts. 66. punkts. Ir mutisks grozījums Silvestra kungs. Paldies. 66. punkts pēc teikuma jākontrolē reksuāli reproduktīvās seksuālās tiesības ar pieeju abortam un kontracepcijai un atzīstot tiesības uz dzīvību aicina komisiju un dalību valstis veikt pasākumus, lai aktivizētu sociālo un labklājības politiku pārvarētu iemeslus, kāpēc tiek izlemts par labu abortam. Tas dotu tiesības sievietēm gūt pieeju abortam un kontracepcijai, bet neteiktu, ka aborti ir vienkārši kontracepcija. Vai ir iebildumi? Ļoti daudz iebildumu. Paldies! Tā tad mutiskais grozījums netiks izskatīts. 66. esošajā veidā trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim. Pirmā daļa 66. punkts. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas jāpārbauda. Beidzam balsot par otro daļu. Pieņemts. Trešā daļa par pret atturas jāpārbauda Pieņemts. Pārbaudām, ja jūs vēlaties, tātad par trešo daļu nobalsosim vēlreiz. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. punkts par pret atturas pieņemts. U apsvērums par pret atturas pieņemts. Rezolūcijas priekšlikums kopumā par pret atturas pārbaudīsim. Pārbaudīsim rezolūcijas priekšlikumu kopumā, balsojam, beidzam balsot. Pieņemts. Pēdējais sieviešu nabadzība ziņotāja plomba. Astotais punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 15. punkts par pret atturas pārbaudīsim. 15. punkts. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. punkts divās daļās par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Otrā daļa 16. punktam. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. pār pret atturas pieņemts. 23. pār pret atturas pieņemts. 34. pār pret atturas pieņemts Pārbaudīsim. 34. punkts. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. dalīties balsojums četras daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trešā daļa par, Pārbaudīsim otro daļu 38. punktam. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. 43. trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas pārbaudīsim. 43. punkts, trešā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. punkts par pret atturas pieņemts. 45. punkts, trīs daļās. Pirmā daļa pār, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturas noraidīts. Trešā daļa pār, pret, atturas noraidīts. 49. par, pret, atturas noraidīts. 50. punkts divās daļās par 59. Turas pieņemts. 50. Pirmā daļa par pret. Atvainojiet. Atvainojiet. Es arī esmu nogurusi, acīm redzot, jūs esat noguruši. Tātad 50. punkts, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Piesastais punkts par pre, pieseši par pret atturas pieņemts. 58. par pret atturas pieņemts. Noraidīts. 59. par pret atturas noraidīts. 60. par pret atturas noraidīts. 62. par pret atturas noraidīts. 65. par pret atturas noraidīts. 69. par pret atturas noraidīts. 77. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa atkrīt. 84. par, pret, atturas, noraidīts. 86. par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērums E par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērums N par, pret, atturas, noraidīts. Rezolūcijas priekšlikums kopumā par, pret, atturas, noraidīts Pieņemts. Un tagad skaidrojumi. Oh. Angelis on the Schademoser report. Par Schaldemoses